Friends, I... Kolēģi, es gribētu sākt eh, pirmās darba grupas sanāksmi. Mums ir jārunā par eh, pilsoņu tiesību veicināšanu, par e Eiropu kā vērtību un tiesību Eiropu. Es, es saņēmu informāciju, ka mūsu referenta kungs Lopes Agārs ir ceļā. Viņš ir arī attiecīgās komitejas priekšsēdētājs. Es gribētu arī sveikt līdz priekšsēdētāju Pieru Lekijē kungu, un mēs abi divi kopā vadīsim darba grupas sanāksmi. Mēs e, sāksim ar īsu uzstāšanos abi divi, katrs no mums. Mēs pastāstīsim tātad par saviem uzskatiem šajā jomā, un tad būs diskusija, un darba grupas eh, perioda beigās Lopesa kungs apkopos mūsu diskusiju. Lūk, tādā, tāda būtu procedūra mūsu darbam. Es ceru, ka jūs eh, pieņemsiet to, vai Lukija kungs jūs negribētu sākt šo darbu. Paldies, Sofija! Es vēlētos jums pateikt, ka šī darba grupa man liekas ārkārtīgi svarīga. Man tā liekas ļoti svarīga, tāpēc, ka tad, kad mēs runājam par Eiropu, mēs bieži vien runājam par valūtu, par ekonomiku, pat par cīņu pret nelegālo imigrāciju un tam līdzīgi, bet mēs nerunājam par vērtībām. Un es domāju, ka Eiropa balstās uz vērtībām. Un tā ir būvēta uz vērtībām, tā izveidojās balstoties uz vērtībām. Tas, ko mēs saucam tādā tehnokrātiskā valodā akī, eh, kopienas akī, tas ir kaut kas, par ko ir vienojušās 27 valstis, un tās būtībā ir vērtības, kurām šīs 27 valstis var piekrist. Un no pilsoņu viedokļa tas, ka mums ir šīs kopīgās vērtības un tas, ka mums ir pamatiesību harta, kurai ir juridisks spēks, vismaz 24 no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šiem Eiropas pilsoņiem, un tāpēc man liekas, ka ir jau labi runāt par visu šo uh, um, brīvības un tiesību un drošības uh, jomas celšanu. Un ir labi par to runāt gan Eiropas parlamentā, gan citur, bet, manuprāt, ir nepieciešams runāt arī par pilsoņu tiesībām un pilsoņu vērtībām. Manuprāt, ir jārunā tieši uz cilvēku sirdīm jārunā par to, kas viņus interesē. Mums ar viņiem jāparāda, ka Eiropā ir kaut kas tāds, kā, cita kontin kā citos kontinentos nav. Kad man ir iespēja tikties ar jauniešiem, es vienmēr uzsveru, ka Eiropai ir savas vērtības un ka viens no priekšnosacījumiem, lai iestātos Eiropas Savienībā, ir uh, aizliegt nāves sodu, un visas valstis, kas ir Eiropas Savienībā, ir atteikušās no šī soda veida, bet tas tā nebūtu nav visās citās pasaules valstīs, un es domāju, ka ir nepieciešams, lai mēs turpinātu strādāt uh, mm, pie šādām kopīgām vērtībām. Mēs ar Sofiju būsim līdzpriekšsādātāji šajā sanāksmē, un tagad es dodu viņai vārdu, lai viņa uh, turpinātu ar runātāju pieteikšanu, jo mums jau ir vairāk runātāji pieteikušies, bet šķiet vajadzētu vispirms uzklausīt Lopesu Agilaru kungu. Uh. Labi, paldies! Tagad ir mana kārta uzsākt šo sanāksmi. Es ceru, ka mums pietiks temat diskusijām šo pēcpusdienu. Bet, eh, ja visi piekrīt, mēs varam arī doties mājās. Es ceru, tomēr, ka mums būs diskusija. Mēs runājam par Eiropas vērtībām. Mēs uzskatām, ka šeit ir pietiekam daudz, ko diskutēt. Tāpēc es nedaudz varbūt provocēšu šo diskusiju. Es noklausījos atsevišķas runas iepriekšējā plenārsēdē. Un daži cilvēki teica, ka Eiropai nevajadzētu neko teikt ne par vērtībām, ne par tiesībām. Tas ir kaut kas nacionāls. Eiropai vajadzētu drīzāk runāt par tehniskām lietām, par iekšējo tirgu un tā tālāk. Tam gan es fundamentāli nepiekrītu. Uh, Jo, ja Eiropa vispār ir par kaut ko, tad tā ir par vērtībām. Eiropa netika radīta kā vienotais tirgus. Vienotais tirgus bija tikai līdzeklis, lai uh, sasniegtu šo Eiropas uh, vērtību dimensiju diskutēt par vērtībām nemaz nav vienkārši. Nav, svarī, nav vienkārši arī diskutēt eh, nacionālās valstīs, piemēram, reliģija, privātums, eh, sieviešu tiesības, izteiksmes brīvība. Uh, bērnu tiesības, minoritāšu tiesības, visi šie ļoti sensitīvi jautājumi un tie parasti noved pie ļoti sakārtētām debatēm. Bet šīs sāsnātās diskusijas noved arī pie tā, ka mēs izveidojam kopīgas vērtības katrā valstī. Un ja mēs runājam par Eiropu 21. gadsimtā, tad mums ir jādomā par kopīgo mums visiem Eiropas vērtību kopumu. Bet Mēs zinām, ka Eiropa ir veidojusi savu di diplomātsko statistiku, ir, ir bijušas di diplomātskās sārunas, mēs esam runājuši gan par lauksēmniecību, par kvotām, struktūra fondi, budžets. E, šīs tēmas ir vienkāršas, te ir iespējams diskutēt, ir iespējams panākt kaut kādus kompromisus ar e, nacionāliem pārstāvjiem, bet kā ir ar vērtībām? Ar vērt par vērtībām mēs nediskutējam, jūs nevarat piešķirt kādai valstī kvotu ka lūk, jūs varat diskriminēt pret gejiem vai jūs varat ierobežot kaut kādas plašsaziņas līdzekļus, tāpēc diskusija par vērtībām nevienmēr ir vienkārša, tomēr mums ir nepieciešams par to diskutēt, ja mēs gribam panākt to, ka Eiropa pauž tādu vienotu viedokli visā pasaulē, nu, ja jūs gribat veidot vienotu ārlietu un drošības politiku. Bet mūsu attiecīgā debats joma Es uzskatu, ka mēs nevaram izstrādāt pretterorisma stratēģijas, ja nav vērtība aspekts, arī policijas sadarbība nav iespējama bez vērtība aspekta. Un ļoti vienkārši piemērs eh, mums ir bijusi diskusija šeit parlamentā un arī padomē, tad, kad mēs gatavojām ietver lēmumu par eh, rasismu vai rasismu un ksenofobijas apkarošanu. Visi principā piekrit, ka mums ir jāapkaro rasisms, tas ir tāda vispārīga principa, bet tad mēs nonācām pie tā, kā tas būs prakse. Un šajā diskusijā par rasismu un ksenofobiju parādījās viena tēma, kas izrādījās ļoti sarežģīta, un šīs, tas, tas ir arī holokausta noliekšana. Atsevišķās valstīs tas ir krimināls zodāms noziegums bet eh, citās valstīs atkal tas būtu tā kā eh, izteiksmes brīvības ierobežojums. Un pat eh, tādā lūk diskusijā mēs gal galā nonākam pie diskusijas par vērtībām. Mums ir arī ļoti konkrēti jautājumi. Mums ir atsevišķi dalība valstis, kur netiek respektētas pamatiesības. Bet eh, tad cits cilvēks saka, ka lūk, Eiropai nevajadzētu regulēt ne vērtību jautājumu, ne fundamentālo tiesību jautājumu. Tas ir nacionāls jautājums, bet tas nav pareizi. Tas nav tā, jo mūsu dibināšanas līgumā mēs rakstam par fundamentālām vērtībām, principiem, un tas ir sastajā pantā. Un tā nav tikai runāšana par pamatiesībām. Mēs eh, esam papildinājuši eh, šo tekstu ar septīto pantu 7. pantā ir tiesisks instruments, eh, ar kur palīdzību mēs liekam dalībvalsts īstenot to, kas ir rakstīts 6. pantā. Un kas joprojām vēl nav pārliecināti, teikšu tā, ka ja jūs uzskatāt, ka fundamentālās tiesības ir nacionāls jautājums, tad kāpēc mēs pieprasam no kandidātu valstīm šo pamatiesību ievērošanu? Kāpēc mēs pieprasam, lai kandidātu valstis respektē izteiksmes brīvību un mēdīju brīvību. Kāpēc mēs tajā pat laikā negribam piespiest esošās dalībās respektēt šos pašus standarts. Ja mēs gribam saglabāt mūsu ticamību, autoritāti visā pasaulē, tad mums ir jāizdara tā, lai visi dalība valsts ievērotu šos principus. Es ceru, ka vismaz viens nepiekritīs man fundamentāli, tad mums būs vismaz diskusija, kaut kāda debata. Lūk, tāds būtu ievads. Priekšstādātāji, jūs teicāt, ka mēs no sākuma izvēršam diskusiju, un tad referenta kungs pašās beigās apkopot dzirdēto un varbūt izsaka kaut kāds secinājums. Vai jūs piekrītat šādai procedūrai? Jā, paldies. Lūk, mums jau ir pirmais runātājs pieteicies Rišards Kališa kungs. Kur ir Kališa kungs? Jā, es esmu šeit. Pareizi jūs man pieteicat? Priekšsēdētājs kundze un cienījamies līdz priekšsēdētāja kungs. Es pilnībā jums piekrītu. Ja mēs nediskutēsim par šo jautājumu, tad es gribēju vienkārši atsaukties uz savu uzvārdu. Mans uzvārds eh, sakrīt ar kāds pilsētas nosaukumu, kas arī atrodas Polijā, kur dzīvo 100 tūkstoši iedzīvotāji. Bet tagad atgriezīšos pie mūsu tēmas. Jā, es tiešām nāku no Polijas un. Lekļera kungs runāja par 24 eh, valstīm, kas ir parakstījusi pamatiesību hartu, un Polija ir viena no tām trim valstīm, kas nav ratificējusi vai nav pieņēmusi pamatiesību hartu. Mums ir kreisā politiskā grupa, kreiso spēku alianse. Mēs protestējām pret šo dokumentu. Un tad, kad mēs e, parakstījām Lisbonas līgumu, tad pie varas bija labās pārna partijas Un šīs partijas akceptēja Britu protokolu un attiecīgi arī nostāju pret pamatiesību jautājumu. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām, un šajā hartā tās tiek sauktas par pamatiesībām vai fundamentālām tiesībām, tad trīs valstis ir Polija, Čehija un apvienotā karaliste ir šīs trīs valstis, kur pilsoņi nav vienādi, nav tik vienlīdzīgi, kā, vai nav vienlīdzīgi ar citu dalībvalstu pilsoņiem. Un mēs diskutējām par šo situāciju. Vai šiem pilsoņiem ir iespēja lūgt, lai viņa lietas tiek skatītas citu valstu tiesās? Un tas, ka trīs valstis nav atbalstījušas šo hartu, tas ir ļoti simbolisks un simptomātisks tāds žests. Ja mēs veidojam Eiropas Savienību kā pilsoņu uh, uh, savienības, ar citu, tas ir arī mūsu konferences šeit nosaukums. Un ja mēs gribam, lai tā būtu pilsoņu Eiropa, mums ir jādara tā, lai visiem pilsoņiem būtu vienāds vērtības un brīvības ieskaidot arī trīs valstis, kas nav parakstījušas attiecīgo hartu. Tomēr jāveido Eiropu kā vienotu valsti visiem. Eiropas Savienība ir tāda tā kā platforma, kur visu dalību valstu pilsoņiem ir jābūt ietekmei uz viņu attiecīgajām valdībām ir jāietekmē valdība tā, lai valdība garantētu pamatbrīvības un pilsoniskās brīvības. Polijā bieži vien institūciju spēks ir eh, tāds spēcīgāks nekā pilsoņu ietekme un spēks. Mums ir bijuši dažādi gadījumi, kā piemēram noklausīšanās, telefons ar noklausīšanās un līdzīgi pasākumi, kurus nevarētu uzskatīt par normāliem demokrātiskā sabiedrībā. Arī pat, ja par iemeslu tiek izmantots um, terorisma apkarošanas iemesls. Tāpēc es uh, grieztos pie referenta kunga, vai es nevarētu lūdzu šos jautājumus iekļaut arī savā ziņojumā. Paldies! Paldies par to, un es svinēšu tad, kad Polija izlems pievienoties šai hartai. Es esmu pārliecināta, viņi vienu dienu to noteikti izdarīs. Es neesmu pārliecināta, kā darbojas šis pulkstens. Nākamais runātājs. Lu... Memesan kungs no Turcijas, lūdzu. Kundzēs atvainojos no Turcijas. Uh, Es gribētu pateikties par izdevību izteikties šajā darba grupā, un es gribētu runāt par cilvēku tiesību aģentūras komentāru par Stokholmas programmu. Eiropa ir ļoti dažāda. Tāpat kā dažāds un atšķirīgs ir dalība valsts, Eiropiešiem vajadzētu lepoties ar šo dažādību, jo tas rada inovācijas moto vienotība dažādībā, tam vajadzētu kļūt par uh, pozitīvu koncepciju meklējot risinājums Eiropas problēmām. Kā Eiropas padomes eh, dalība valsts, mēs esam ap, eh, priecīgi par to, ka Stokholmas programmā pienācīga uzmanība pievērst cīņai pret cilvēku tirzniecību. Gribētu atgādināt Eiropas Savienībai par Eiropas padomes konvenciju cīņai pret cilvēku tirzniecību un aicināt Eiropas Savienību pievienoties šai konvencijai, jo vienīgā oficiālā struktūra, kas um, oficiāli to dara, ir aģentūra Krētā. Mēs gribētu izvaini, izmaini, izvairīties no darba dublēšanās ar krētas darbas grupu. Mēs gribētu aicināt dalībvalsts ratificēt Eiropas padomas konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu, seksuālo vardarbību un pievienoties šai papildus konvencijai. Tā kā jūs sākāt debatas par vērtībām, uh, pretnostatot tās Eiropas Savienības tehniskajiem aspektiem, kā pārstāvi no Eiropas Savienības kandidātu valsts, es gribētu teikt, ka tieši šīs Eiropas pamatvērtības, kā uh, individa tiesība, cīņa, demokrātija, tiesiskums, ir tas, kas piesaista mūs uh, Eiropas Savienībai, un mēs uzskatām, ka šīs vērtības ir nepieciešams, lai nodrošinātu stabilitātu, drošumu un tautas labklājību. Es gribētu, lai arī mūsu tauta varētu gūt labumu no šīm vērtībām, un es domāju, ka tas nāks par labu gan eiropiešiem, gan turkiem. Paldies! Well Ļoti labi pateikts, paldies! Nākamais eh, runātājs Bošeto kungs no Itālijas lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Vispirmām kārtām es vēlētos apsveicināties ar Agilāra kungu, jo mums bija iespēja jau tikties pirms pāris dienām Romā. Un es domāju, ka toreiz mums bija ļoti interesanta saruna. Agilāra kungs arī teica ļoti interesantu uzrunu, un mēs viņu ar lielu interesi klausījāmies, un daži no tiem klausītājiem šodien ir šeit klāt Briselē, un mums ir pavisam svaigā atmiņā tas, kas mums Romā tika teikts. Nu, šodien mēs te runājam par vērtībām un idejām. Es domāju, ka šajā kontekstā mums dalībniekiem ir ļoti grūti izsākt izteikties, jo tad, kad mēs runājam par vērtībām un ideāliem, tad mums vajadzētu tomēr precizēt šos jēdzienus, mums vajadzētu tos konkretizēt un norādīt, kas tad tie ir par ideāliem un kur tie ir meklējumi, lai nonāktu pie kaut kādas, ja tā varētu teikt, sintēzes un un tad šo sintēzi mēs varētu beigās arī ievērot, bet tas ir ļoti grūts uzdevums. Tad, kad mēs runājām par to, ko mēs jūtam katrs savā sirdsapziņā, tad, nu, it kā tas būtu skaidrs. Bet tad, kad mums ir jānonāk līdz tādam loģiskākam um, viedoklim, un, kas būtu jādefinē, tad gan mēs esam sprukās sevišķi, tad, kad runa ir par kaut kādiem vēsturiskiem jautājumiem vai arī par reliģiju jautājumiem. Uh, un tad tas viss paliek sarežģītāk. Mums, manuprāt, mums ir jāķerās pie konkrētām lietām. Mums ir bijuši tādi abstrakti ideāli, mēs, bet mums vajadzētu ķerties pie konkrētām lietām. Līdz šim mēs esam runājuši daudz par imigrācijas problemātiku, piemēram. Itālijā šā ir e, ļoti smaga problēma. Mēs esam noslēguši līgumu, speciālu līgumu ar Lībiju saskaņā ar kuru mums ir tiesības noraidīt tos Lībijas kuģus, kas būtu pilni ar Lībijas imigrantiem. Un eh, tas nozīmē, ka mums ir šādas izraidīšanas tiesības. Un jebkurai valstī ir tiesības atraidīt tos, kas meklē šajā valstī patvēruma, bet šodien mums saka, ka, ja mēs tā darīsim, tad no vienas puses mums, protams, ir tiesības atteikties šīs cil šos cilvēkus uzņemt, bet no otras puses mēs pārkāpjam šo imigrantu tiesības uz patvērumu. Nu, pirms tie cilvēki ir izkāpuši krastā, mēs taču nevaram zināt, vai viņiem ir vai nav tiesības prasīt patvērumu. Nu jā, varētu jau izveidot tādus identifikācijas centrus, kurā tiek, ja tā varētu teikt, sašķirot imigranti, tie, kuriem ir tiesības prasīt patvērumu un tie, kuriem šādu tiesību nav. Bet saprotiet, ir ļoti daudz cilvēku, kas līdz šiem centriem nemaz nenonāks, jo ir ļoti daudzi cilvēki, kas cenšas vienkārši nokļūt kaut kādā veidā uz tiem nelegāliem kuģiem un nelegālā veidā iekļūt Eiropas Savienībā, jo Itālija parasti no citu Eiropas Savienības dalību valstu puses saņem tikai pārmetums. Paldies! Thank you for that. Um... Paldies par jūsu uzrunu. Lūdzu, Borkholca kundze no Zviedrijas. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šeit eh, bija runa par jauniešiem, par jauniem cilvēkiem. Es domāju, ka šis jēdziens ir ļoti būtisks. Galu galā ir runa par jauniem pilsoņiem, kas paliks mūsu sabiedrībā, kurus mēs vēlamies paturēt mūsu sabiedrībā. Zviedrijā mēs redzam, ka jauniešu sabiedrība ir ļoti aktīva. Eh, ne tikai Eiropas institūciju labā, jaunieši iestājas par visu, eh, ko Eiropas Savienība pārstāv. Es domāju, mums eh, ar tieši to arī vajadzētu nodarboties. Mums ir jādomā par brīvību internetā, cik lielai ir jābūt šai brīvībai. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu aizsargāt individus no dažādiem uzbrukumiem. Es domāju, ka šodienas diskusijās tas ir ļoti būtiski. Protams, ka privātā sfēra ir jāaizsargā. Tas ir jānostāda pretī atklātuma principam, par kuru arī mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Protams, ir e, jautājums arī par to, kā risināt pretrunīgus jautājumus. Viens no strīdīgiem jautājumiem ir cilvēku tirdzniecība. E, šeit ir runa par to, kā tikt galā ar šādiem ķīlniekiem. Ir runa par seksuālu pakāpojumu pirkšanu. Arī šeit ir dažādi viedokļi. Zviedrijā mēs šos jautājumus vēl neesam tā viennozīmīgi atrisinājuši. Bieži vien šie abi fenomeni ir saistīti. No vienas puses tā ir cilvēka tirsniecība, un otrs ir iespēja tir pirkt eh, seksuāls dabas pakāpojumus. Uh, Eh, bet ja šādu seksuālu pakalpojumu nebūtu, tad nebūtu arī pamata cilvēku tirzniecībai. Es domāju, ka par šādiem jautājumiem vajadzētu diskutēt, tie ir jāizdiskutē. Nākamais punkts, kas man ļoti liekas ļoti būtisks, ir bērnu situācija. Arī Stokholmas programmā par to ir runa. Eh, ir kāda jauna stratēģija, kas ir sagatavota Eiropas Savienībā, kuras mērķis ir aizsargāt bērnus. Uh, Vārdarbība pret, pret bērniem ir ļoti liela prioritāte, par to vajadzētu runāt arī Eiropas padomē. Es domāju, ka ir jāizdod eh, tiesību akti, kas ļautu aizliegt eh, bērnu sodīšanu ar miesas sodiem. Es domāju, ka šādus tiesību aktus atbalstītu ļoti daudzi. Uh, Arvien vairāk eh, valstis eh, cenšas pieņemt šādus tiesību aktus, kas, eh, kas stājas pretī jebkādai vardarbībai pret bērniem. Es domāju, ka tie ir diskusiju vērti jautājumi. Paldies! Tak, herr och fru ordförande. Eh, Paldies, eh, Lūdzu, Olsons kundze. Paldies, priekšsēdētājas kundze un kungs. Es vēlētos atbalstīt to, ko teica otra Zviedrijas kolēģi, ka mums ir jācīnās pret prostitūciju, seksuālo izmantošanu un tam līdzīgi. Zviedrijā ir ar likumu aizliegts pirkt seksuālos pakalpojumus, un es aicinu citas Eiropas Savienības dalībvalstis pieņemt līdzīgus likumus. Ja mēs tuvāk ieskatāmies Stokholmas programmā, tad es nevaru to pārāk pozitīvi novērtēt, jo, manuprāt, šīm tēmām tur netiek pievērsta pietiekam liela uzmanība. Mums tur būtu jārunā par to, kā šo likuma pārkāpšanu novērst, nevis kā jau cīnīties ar sakām, un ka ir nepieciešams sadarboties arī pārobežu līmenī. Tā bez šaubām mums ir prioritāte. Mēs, kas esam Zviedrijas parlamenta kreiso partija. Mums ir nepieciešami instrumenti, kas mums palīdz šajā darbībā. Taču Stokholmas programmā es neko konkrētu te neredzu. Netiek spriests par to, kas ir izdarīts līdz šim un kas tiks darīts tālāk nākotnē. Kā jau es teicu, plenārs sēdē runāts tiek daudz un dažādi, tiek izteikti visādi priekšlikumi, nekādu jaunu ideju te nav. Bet tad, kad ir runa par personas datu aizsardzību, tad ir ārkārtīgi jāuzstāj uz šo datu aizsardzību arī ārpus kādas noteiktas valsts robežām. Mums ir jācīnās pret to, lai Eiropas Savienība pārvērstos par tādu represīvu uh, Eh, reģionu, kur drošības dēļ mm, visi tiek kontrolēti. Tādēļ ar lielu piesardzību būtu jāizturās pret personas datiem un pret to, kam un kad šie personas dati tiek doti. Jebkurā jautājumā mums ir nepieciešams uh, drīzāk meklēt um, instrumentus, uh, lai nepieļautu kaut ko, nevis cīnītos ar sekām. Paldies! I, I, I floor... Paldies! Uh, pirms došu vārdu nākamajam runātājam, es uh, gribētu vēlreiz uh, atkārtot jautājumu, ko uzdevu savā ievadrunā. Es domāju, ka ir ļoti interesanti izpētīt uh, katru no šiem jautājumiem, ko ir pieminējuši runātāji. Uh, ir jāuzdod sev šie jautājumi un jāatbild, kā es risinātu šos jautājumus Eiropas līmenī. Ir ļoti vienkārši piekrist lietām, ja šīs lietas nav ar mums saistītas, bet eh, ja mēs varētu vienoties par šiem jūsu pieminētajiem pretrunīgiem jautājumiem, tad tas jau būtu ļoti liels sasniegums. Mums gal galā būs vajadzīga kopīga politika, mums būs jāpieņem eh, kopīgi lēmumi. Jebkurā gadījumā, es domāju, esam Eiropas Savienībā sasnieguši jau pietiekami daudz un spēsim risināt arī šādus jautājumus. Eh, nākamais runātājs Johannes Hübners no Austrijas eh, Nacionālās padomes. Liels paldies! Vēlētos mm, atkārtot, ka Intveldes kundzes teiktais ir ļoti būtisks. Šīs diskusijas ir ļoti svarīgas. Uh, Ja mēs nošķiram brīvības vērtības no ierobežošanas vērtībām, tad rodas ļoti plašas diskusijas. Tas, ko jūs minējāt par Eiropas Savienību, tas ir brīvības vērtības. Tas nozīmē, ka pilsoņu tiesības un brīvības tiek aizsargātas un valstī tiek uzlikts pienākums šīs brīvības nodrošināt. Bet tagad esam spēruši kādu soli uz priekšu. Man iepriekšējā runātāja no Zviedrijas arī to teica. Te ir runa par tiesību ierobežošanu. Uh, Eh, brīvības eh, tiesības vairs netiek uzskatītas par vērtībām. Eh, tā, par vērtību tiek uzskatīts palikt neitrālam. Tās pāriet tādās kā ierobežojošās tiesībās. Tas nozīmē, ka tās ir pārgājušas jau citā kvalitātē. Tas nozīmē, ka uh, mēs saskaramies ar viedokļu atšķirībām. Tieši par to mēs arī šodien runājam. Tā ir vēršanās pret rasismu, ksenofobiju, Uh, seksa stereotipiem, uh, seksuālu pakāpojumu piedāvāšanu un tā tālāk. Ja mēs pieprasam sodus par šādiem fenomeniem, tas nozīmē, ka mēs ierobežojam vērtības. Tas nozīmē, ka mēs ejam pretī cilvēktiesībām. Mēs ierobežojam tādas cilvēktiesības, kādas mēs tās esam visu laiku pazinuši. Es domāju, ka mums vajadzētu to konstatēt, mums vajadzētu to atzīt. Esam nonākuši tādā kā cīņas zonā starp cilvēktiesību aizstāvēšanu un cilvēktiesību ierobežošanu. Tas nozīmē, ka mēs runājam par cilvēktiesību eksploatāciju. Šis fenomens nav viennozīmīgs. Es domāju, ka uh, tas varētu mums maksāt mūsu vēlētāju uzticēšanos. Es uzskatu, ka diskusijas par šiem jautājumiem pat par sevi jau ir vērtība. Uh, bet mums vajadzētu domāt, kur mēs novāksim robežšķirkni, vai mēs atstāsim šo jautājumu tātad valstu un tautību, tautu ziņā, tad eh, ļausim valstī, konkrētai valstī noteikt sodus par eh, sankcijas par šāda veida fenomeniem, vai arī mēs mēģināsim uh, atrisināt šos jautājumus Eiropas līmenī. Tātad eh, mēģināsim nošķirt, ko cilvēki drīkst teikt, ko viņi nedrīkst teikt, ko viņi drīkst domāt un ko viņi nedrīkst domāt. Es domāju, ka tādā veidā mēs eh, liksim tādu, kā, liksim Eiropai uzlikt tādu kā kvazi reliģiozu mēteli. Galu galā šeit ir runa par eh, pilsoņu un brīvību tiesībām, par to attīstīšanu, nevis ierobežošanu. Es nekad neesmu atbalstījis ierobežošanu. Es uzskatu, ka tas eh, nedrīkstētu notikt nec Eiropas, nec dalībvalstu, līme, dalībvalstu līmenī, bet diskusijās noteikti vajadzētu to ņemt vērā. Tālāk lūdzu Elēna Flotras kundze, parlament, Eiropas parlamenta pārstāvi. Paldies! Es uh, turpināšu to, ko, par ko sāka runāt iepriekšējais runātājs. Tātad mēs šeit runājam par tiesībām un vērtībām. Un īstenībā jums visiem ir vieglāk izteikties par vērtībām nekā par tiesību, par tiesībām, jo tiesībām ir zināmas saistības un tiesības mums nevienmēr patīk. Tomēr es vēlētos pateikt, neviena no šīm pamatiesībām vai no tiesībām nav kaut kas absolūts. Ja mēs runājam par reliģijas brīvību vai izteiksmes brīvību, tās nav kaut kādas absolūtās brīvības, kas kaut kur tur peld. Mums ir. Um, noteikti ierobežojumi un kaut kāda jurisdikcija kurā tas tiek noteikts, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad mēs par šīm lietām runājam, un tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai kā tādai, ja mēs te runājam par pamatiesību hartu. Un te, protams, mums ir atkal jāsāk runāt par uh, tiesību Eiropu. Tas, pie kā mums kopā ir jāstrādā, ir mehānismi, kas mums ļautu objektīvi un neatkarīgi novērtēt, kur mēs nepildām savus pienākumus un arī skatīties, kā mēs šo, šīs kļūdas varam labot. Man liekas, ka mm, cilvēktiesību aģentūra noteikti dara ļoti labu darbu, un mums vajadzētu viņiem dot vēl lielāku mandātu. Mm, bet noteikti ir jānosaka arī tas, ka tas, ko viņi nolem šajā cilvēktiesība aizsardzības uh, aģentūrā tiktu ņemts vērā Eiropā, jo tādā veidā mēs arī būtu izstrādājuši tādu zināmu mehānismu, kā Eiropā mēs īstenojam to, ko mēs cilvēktiesību jomā esam apņēmušies darīt. Un visbeidzot, es domāju, ka Stokholmas programmas pieeja patvērumam un imigrācijas e, jautājumiem nav pareizā. Es domāju, ka mums vajadzētu Eiropas Savienībā attīstīt citu pieeju to, kuru piedāvā apvienotās nācijas, proti uzskatīt mobilitāti kā visefektīvāko līdzekli, kā cīnīties pret pasaules nabadzību. Tas nav nekāds saburtais loks. Vienkārši ir tādas, ir tāda sakritība dažās valstīs, kas cieš um, no klimata pārmaiņām, un šodien jau apvienotās nācijas mums skaidri saka, ka katru gadu ir 300 uh, miljonu cilvēku, kas cieš no klimata izmaiņām. Un katru gadu būs viņu arvien vairāk. Mums arī nevajag baidīties no imigrantiem, tāpēc ka imigranti ir vislielākie, vislieliskākie nodokļu maksātāji. Un, uh, imigrācija arī ir atbilde nabadzībai. Mums nevajag likt šķēršļus šai e, imigrācijai, bet tā it nemaz nav Stokholmas programmas pieeja. Man liekas, ka šai Stokholmas programmai vispār nav nākotnes, jo tur tikai visus padara par noziedzniekiem. Priekšsādātāji pārtrauc runātāju. Līdz šim mēs neesam bijuši pārāk stingri un it kā pulkstens pats diktē un iet savu ceļu, bet tagad es gribētu jums atgādināt, ka mēs vienojamies trīs minūtes runāt un lūdzu cenšaties arī ievērot šo reglamentu. Tālāk no Kipras mums ir Kukumas kundze. Paldies, es gribētu vispirms izteikt savu gandarījumu, savu prieku par to, ka mēs e, izvēlēmies tomēr atbalstīt cilvēktiesību jautājumu. Paldies, ka jūs iekļāvāt arī Kipru šajā diskusijā par cilvēktiesībām. Gribētu pasvītrot, ka Lisabonas ietvarā jautājums par tieslietām un iekšlietām ir ļoti svarīgs un tiks veidota komiteja ar ekskluzīvām tiesībām, ar attiecīgo pilnvarojumu, un šai komitejai vajadzēs sadarboties ļoti cieši ar nacionālām līdzīgu profilu komitejām. Uh, bet uzskatu, ka joprojām tomēr uzraudzība nebūs vienota Eiropas līmenī, nebūs tāds vienots institūcijas, kas sekos tieslietu un iekšlietu jautājumu virzībai. Mums ir nepieciešams eh, šāds eh, tā kā kontrols mehānisms, kas būtu saistošs, kas eh, kontrolētu un pāraudzītu visus šos mehānismus, kā tie, tie tiek īstenoti nacionālā līmenī par imigrāciju Dažreiz cilvēki kritizē Eiropu, saka, ka Eiropa ir tā kā cietoksnis, kas nav pieejams, bet um, šeit mēs runājam ne tikai par migrantu cilvēktiesībām. Tas nav tikai jautājums par to, ka ir migrants un ir cilvēktiesības, kas netiek īstenots. Mēs gribam šo jautājumu skatīt visaptvarošāk, mēs gribam to saistīt ar iemesliem, kāpēc cilvēks ir atstājis savu mājas valsti. Šeit jārunā par tādu lietu kā nabadzība. Un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem ir jābūt pamatiesību aizstāvjiem. Viņiem ir jācīnās par eh, tiesību aizstāvēšanu mūsu Eiropa ir brīvības, drošības un tiesiskuma Eiropu un nevar šo sistēmu izveidot, ja mēs nerunājam par ekonomiskiem jautājumiem, diskrimināciju un nabadzību. Šie jautājumi joprojām ir dzīve akūti un tie ir jārisina arī Eiropā ja mēs gribam strādāt saskaņā Lisbonas līgumu, mums ir jāuzlabo dzīves līmenis un jārespektē arī tiesības un brīvības. Uh, ir jādomā par uh, reālām problēmām un jādomā arī par ekonomiskās attīstības virzību. Paldies! Merci. Paldies! Uh, Kā jau mēs teicām, mums ir eh, tiesības un pienākumi, jums ir tiesības runāt, bet jūs pienākums ir beigt laikā. Un tagad es došu vārdu e, eh, Denīdjo kundzei no Beļģijas. Darbie kolēģi, es vēlētos, lai Eiropa balstās uz trim lieliem principiem - brīvība, brālība un vienlīdzība. Izteiksmes brīvībai nav nekādas jēgas, ja tā nebalstās uz citām brīvībām, un, tā ir, un tās ir tiesības uz darbu, tiesības uz cien, mm, cieņas pilnu dzīves vietu, e, tiesības uz kultūru un tā tālāk. Bet tas atkal nozīmē, ka mums ir jāmeklē vienlīdzība. Bet šodien uh, tiesības uz darbu netiek ievērotas pat Eiropas ietvaros, un tas, manuprāt, nozīmē, kā privātie uzņēmumi ir atbildīgi par to, jo mēs tādā valstī kā Bēļģija pazīstam uzņēmumu pārcelšanu uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur tas izmaksā lētāk un kur so sociālā aizsardzība ir mazāka. Un man gribētos, lai Eiropas līmenī tiek noteikta minimālā alga uh, pēc profesijām Tas noteikti būs sarežģīti, bet m, mm, pavisam droši var atrast kādu veidu, kā pie tā nonākt. Jo mums ir arī jāaizsargā, kā Eiropas nodarbinātās personas tiesības, tā arī imigranta tiesības, jo arī šeit ir pietiekami daudz problēmu. Es domāju, ka mūsu pilsoņi ticēs Eiropai tikai tad, kad Eiropa būs pieņēmusi kādus konkrētus lēmumus, lai padarītu viņu dzīvi labāku. Nu, un tad es vēl vēlētos pakomentēt tādas direktīvas, kā piemēram Bolkensteina direktīva. Mm, tas nav pareizais ceļš. Paldies! Okay, for... Paldies, paldies, ka izteicāties kodolīgi. Lords Maklenans lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Laiks, kurā mēs dzīvojam, rosina valdī, valdības sadarboties, neraugoties uz robežām, lai veicinātu noziegumu efektīvu apkarošanu. Mēs jau daudz dzirdējām par to terorisma un narkotiku kontekstā, bet daudz mazāk mēs par to dzirdām, kad runājām par nepieciešamību aizsargāt mūsu pilsoņu tiesības, jo īpaši ņemot vērā informācijas apmaiņu šīs cīņas ietvaros, eh, ko, protams, veicina un mudina tie, kas saistīti ar tiesības sargājošām iestādēm. Uz mani milzīgi iespēju atstāja ziņojums, eh, pir, ko izlasīja pirms šīs sanāksmes un ko sagatavoja Eiropas datu uzraudzības struktūra. Un uh, Šis eh, ziņojums tika sagatavots jūlijā, un tajā tika komentēts komisijas paziņojums par datu aizsardzību un informāciju. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka šajā brīdī, kad mēs runājam par Stokholmas programmu un kad eh, nenovēršama ir Eiropas Savienības eh, padomas sēde, ir svarīgi pasvītrot datu aizsardzības principus. Šiem principiem ir jābūt nepārprotami un ļoti skaidri iestrādātiem jebkurā likumdošanā, kas tiek uzskatīta par svarīgu, lai aizsargātu cilvēkus pret noziegumiem. 2008. gada jūnijā Eiropas Savienības padomu pieņēma lēmumu par pārobežu sadarbību, bet jāsaka, ka daudz kas mazāk ir ticis darīts informācijas modeļu izstrādē šīs informācijas apmaiņas ietvaros. Šeit vajadzētu norādīt arī uz datu aizsardzības uzraudzības struktūras kritiku attiecībā uz komisijas paziņojumu, kur tiek identificētas nākotnes vajadzības attiecībā uz šādu informācijas modeļu izveidošanu. Komisārs ir uzsvērs, ka arī nākotnē veidojot informācijas sistēmas, būtu jāņem vērā šie principi labāk, mazāk, bet labāk. Un es domāju, ka tas ir jau īpaši svarīgi, kad mēs uh, runājam par Lisabonas uh, līguma īstenošanu sākšanu decembra sākumā. Paldies! Šišon kungs lūdzu. priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties par šo iespēju izteikties un gribētu norādīt, man ir tiešām liels prieks, ka šī tēma tikus iekļaut šīs dienas darba kārtībā, jo, diemžēl, ip priekšējās reizēs, kad eh, tika strādāts pie Eiropas konstitūcijas teksta, pēc tam pie Lisabonas līguma, netika daudz un plaši runāts par vērtībām, un es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, kāda ir sakarība starp vērtībām un likumiem. Vērtības ir likumu pamatā, bet likumu mērķis ir aizsargāt vērtības. Tādēļ man šķiet ir tiešām žēl, ka uh, manas iepriekš pieminētajos uh, Lisabons līgumā un konstitūcijā netika dot atsauc uz vērtību, uz, uz kristīgajām vērtībām, jo kristīgās vērtības ir pamatu pamats uh, apvienotās Eiropas veidošanai Adenaueram, Kaspardi un Šūmanam. Viņi balstījās uz šīm kristīgajām vērtībām. Un šodien mums stāv priekšā milzīgi milzīga problēma. Kas tad ir cilvēku tiesību pamatā, kuras mēs gribam aizsargāt? Jo ja šīs cilvēku tiesības nebalstās uz tādām nepareizošām vērtībām kā kristietība, kas tad tas ir? Es gribētu atgādināt uh, par balsošanas rezultātiem. E, jūs varbūt atcerieties, ka iepriekš mēs jau nobalsojām par likumiem, kas tika ieviest un par kuriem mums vēlāk pašiem bija kauns. Šodien mēs piedzīvojam situāciju, kad starptautiskās tiesas meklē risinājums, kas eh, beigās izrādās nemaz nav tik eh, viennozīmīgi. Tādēļ Polijai ir iebildumi pret pamatiesību hartas ierobežojošo dabu. Pats par sevi tā ir laba lieta, un, protams, mums vajadzētu būt priecīgiem un apmierinātiem, ka Eiropas Savienībai ir tik cēli mērķi, tomēr eh, sekojot Strasbūrā esošās tiesas nesenajiem nolēmumiem, mēs redzam, ka uh, tiek ieviestas tādas dīvainas cilvēka tiesības, kā piemēram adopcijas pieļaušana homoseksuāliem pāriem. Un es domāju, ka tieši tādēļ, ka mums trūkst šī kristīgā pamata, mēs neredzām Eiropas tālāko ceļu cilvēku tiesību attīstības jomā. Man šķiet ir vērts atskatīties atpakaļ uz pamatvērtībām, lai atrastu labs risinājums nākotnē. Paldies! Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, es gribētu uzsvērt, ka viena no Eiropas pamatvērtībām ir apziņas brīvība. Es domāju, ka uz to mēs arī norādījām, tad, kad mēs runājam par Eiropas integrāciju, apziņas brīvība un mm, ticības brīvība. Un to es kā liberāli noteikti aizstāvu, bet es nepiekrītu kungs tām, ka reliģija Grieķija bū, būtu monopola stāvoklī pār morāli. Es domāju, ka arī tie, kuri ir nereliģiozi, augstu vērtē morāls vērtības. Es respektēju jūsu reliģiju un jūsu apziņu Es ceru, ka jūs varat respektēt arī citu reliģiju un apziņu, un tādēļ man ir prieks, ka Eiropas konstitūcijā, ne Lisabons līgumā nav atsauc uz Dievu, jo tas izslēgtu ļoti daudzus cilvēkus Eiropas Savienībā. Un tagad es došu vārdu Šenahkungam no Austrijas. Godā, cienījamā priekšādātājas kundze, liels paldies par jūsu pēdējiem vārdiem. Es domāju, tie ir īstie vārdi, kas nāk īstajā laikā. Jā, diskusijas patiešām ir ļoti saspringušas. Es domāju, ka cilvēktiesības eh, kopš tās tika pieņemtas pirmoreiz Virģīnijā, Amerikā un eh, Parīzē, eh, kopš tiem laikiem ir ļoti attīstījušās. Mums ir darba ņēmēju un darba devēju tiesības, mums ir vēlētāju tiesības, mums ir sieviešu tiesības. Šī attīstība ir bijusi ļoti ātra un plaša. Uh, Šodien, tad, kad mēs sakām, ka mums ir jāaizsargā pilsoņi, īstenībā mēs eh, drīzāk esam nonākuši tādā kā Džordža Orvela romānā. Mēs eh, īstenībā gribam ierobežot pamatiesības. Tad, kad mēs sakām, mēs vēlamies apkarot terorismu, tad eh, galu galā mēs vienkārši ļausim līdz ar to uh, uzvarēt uh, mūsu liberālās vērtības. Mēs vienkārši pakāpeniski cīnoties pret terorismu, samazināsim mūsu brīvības. Es domāju, ka tā nav tā cīņa, kurā mums vajadzētu iesaistīties. Jebkurā gadījumā šīs diskusijas tieši tāpēc ir tik nokaitušas un ir tik interesantas. Es domāju, ka šīs Lisabonas līgums paredz mūsu kopīgās pamatiesības. Mums jau ir prakse šajā jomā, mums ir uh, cilvēktiesību tiesa. Homofobija, uh, rasisms, nāvisoda atcelšana, uh, šīs lietas Eiropā taču ir tik būtiskas, tās ir mūsu galvenā un kopīgā kvalitāte. Bet tieši tāpēc ar šo Stokholmas programmu mums vajadzētu būt uzmanīgiem. Mums nevajadzētu būt pārsteidzīgiem. Ja mēs sakām, ka mēs gribam pamattiesības, gribam tās nodrošināt visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, bet tajā pašā laikā mēs gribam novilkt eh, robežšķirtni starp eh, pilsoņiem, kam šīs brīvības tiek nodrošinātas, un tiem cilvēkiem, kas vienkārši šeit dzīvo. Visi šie jautājumi ir ļoti sensitīvi. Mums ir jāatcerās arī par Dublinu 2, arī to vajadzētu reformēt. Es nesaprotu to um, no tautsēmniecības perspektīvas. Galu galā šeit ir cilvēki, kas šeit dzīvo, kas šeit dzīvo nelegāli. Jebkurā gadījumā viņi ir uh, mācījušies, mēs esam viņos investējuši. Vai tas nozīmē, ka mums viņi tagad ir jāsūta atpakaļ? Tā būs uh, galu galā ne tikai cilvēciska traģēdija, bet arī tautsēmniecības traģē traģēdija. Ir ļoti svarīgi, lai uh, Eh, cilvēktiesības neapstātos pie mūsu Eiropas Savienības robežām. Mums ir vajadzīga tāda kaimiņa attiecība politika, kas ļautu virzīt uz priekšu šo politiku. Mums ir jādomā, lai par to, lai arī ārpus Schengenas zonas eh, šādas vērtības izplatītos. Tikai tādā veidā mēs varēsim cīnīties pret sociālo izslēgšanu. Paldies! Jā, dankšēn. Vērtmanis kundzei vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pievienoties daudzos punktos mūsu manam iepriekšējiem runātājiem. Ir ļoti svarīgi vēl piebilst uh, par bērnu tiesībām. Uh, šodien lasīju laikrakstā, ka uh, bērnu tiesības pirmo reizi pēc 20 gadiem ir no, nokļūšas konstitūcijā. Es ceru, ka visās dalību valstīs eh, tiks atzīta cilvēktiesību harta un tā tiks arī iedzīvināta. Es eh, domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst par eh, bērnu tiesībām. Pretējā gadījumā mēs dzīvosim ļoti sliktā sabiedrībā. Ņemot vērā manas m, pēdējās ziņas, ko es lasīju tikko laikrakstā no savas valsts, es gribētu pieminēt arī sieviešu tiesības. Es neesmu nekāda feministe, bet ja sieviete par tādu pašu darbu eh, saņem mazāku algu, par 28% mazāku algu, tad es sev uzdevu jautājumu, kur īsti es dzīvoju. Mēs bieži runājam par eh, vienlīdzību, par pamatiesību hārtu, par cilvēktiesībām, taču es domāju, ka šīs tiesības vajadzētu arī realizēt. Es ceru, ka tas notiks šī sasaukuma laikā. Paldies! Okay, thank you very much. I uh, very much subscribe to... Uh... Paldies. Es um, pateicos par teikto. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Pirms es... Bet man šeit Olsons kundze tak runāja jau. Bet es gribētu uh, parunāt par vienu lietu. Uh, Eiropas Savienības valstu valdības sagatavo nominācijas eh, kandidātiem augstākajos amatos. 20 ir 27 komisāru amati, eh, ieskaitot eh, padomas priekšsēdētāju, parlamentu priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāji jau ir ievēlēti, un tad vēl šis ārlietu emisārs. Un uz visiem šiem amatiem ir izvirzītas tikai trīs sievietes kandidātas. Man šķiet, tas ir tiešām patētiski, un man liekas, ka mēs varētu darīt kaut ko labāku. Un Eiropas parlaments balsos par Eiropas komisāru kolēģiju, bet es nebalsošu par kolēģiju, kurā ir tikai trīs sievietes komisārs, un es ceru, ka jūs izdarīsiet attiecīgos spiediens uz savu valstu valdībām izvirzīt sievietes kandidātus šajos amatos. Es saprotu, ka Olsons kundze vēl grib runāt otro reizi, jā? Ja? E Frågar ordförande, är det inte tillåtet att sätta upp sig en gång? Paldies, priekšsēdētāji. Vai es nedrīkstēju otrais pieteikties runāt? Esmu jau izteikusies. Jā, protams, jūs varat runāt, bet eh, vajag atcerēties, ka ir arī citi runātāji. Un tā kā jūs izsakāties otru reizi, varbūt jūs varētu nedaudz ierobežot savu stāšanās laiku. Jā, es noteikti to darīšu. O, nē, es atteikšos. Nē, nē, jūs varat runāt, saka priekšēdētāji. Bet vienkārši atcerieties, ka jūs runājat jau otro reizi. Es apsolu jums priekšēdētājas kundzei, ka es vēlreiz noteikti nepieteikšos runāt. Mēs runājām par cilvēktiesībām. Kukūmas kundze runāja, Kipras pārstāve, arī Beļģijas pārstāve izteicās. Es, eh, viņa teica, ka eh, darba ņēmēja tiesības un bērnu tiesības ir jāaizsargā. Es vēlējos vēlreiz atgriezties pie patvēruma jautājuma. Manā parlamentā un arī manā partijā esam dzirdējuši ļoti daudz kritikas. Šeit sēž kāda sieviete, kas uh, ir paudusi ļoti labu nostāju par šo jautājumu. Es, diemžēl, nedzirdēju, kā viņu sauc. Šodien galu galā mēs gribam cīnīties pret nabadzību, gribam vērsties pret klimata pārmaiņām, bet, diemžēl, ar politikas palīdzību neko vēl daudz neesam panākuši. Esam konstatējuši, ka uzņēmumiem ļoti veiksmīgi izdodas īstenot savu politiku. Līdz ar to uh, ir panākts tas, ka imigrācija uz Eiropu vairs gandrīz nav iespējama. Es zinām, ka Frontex aģentūra izdara spiedienus cilvēkiem, un tādējādi cilvēki vairs Eiropā nepieprasa patvērumu. Es to neuzskatu par labu risinājumu. Paldies, eh, Mulvahers skundze. Dāmas un kungi, arī es apsveicu iniciatīvu, ka Eiropai vajadzētu radīt eh, drošības un cilvēktiesību telpu, vajadzētu nodrošināt to visiem. Taču tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka Eiropas pilsoņu drošība ir viena no galvenajām tiesībām. Es esmu jaunākā deputāta Austrijas parlamentā, un es apsveicu to, ka eh, šajās diskusijās tiek pieminētas arī bērnu un jauniešu tiesības. Austrijā patiešām ir pagājis pārāk ilgs laiks eh, līdz brīdim, kad bērnu tiesības eh, tika ierakstītas konstitūcijā, bet pašlaik tās tur ir. Un es ceru, ka Eiropā mēs varēsim nodrošināt, lai bērnu un jauniešu tiesības tiek realizētas. Bērni un jaunieši galu galā ir mūsu nākotne, un tam nevajadzētu palikt tikai daizganīgam teikumam, bet vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šīs tiesības arī tiktu īstenotas. Par Stokholmas programmu. Pa parasti ir ļoti e, īss attālums no starp e, pilsoņiem un drošību. Mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs varam ierobežot e, ar šo programmu pilsoņu tiesības. Galu galā mums ir jāatcerās arī par datu aizsardzību. Mums ir jāatcerās par jaunajām tehnoloģijām. Es apsveicu apmaiņu starp atsevišķām dalību valstīm, kas ļauj mums nodrošināt datu drošību. Mums ir vajadzīgi tādi pasākumi, kas ļautu pilsoņiem uh, nodrošināt aizsardzību un ļautu pilsoņiem īstenot savas tiesības ir vajadzīgas neatkarīgas iestādes, kas varētu uh, vērsties pret datu ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies! Mr. or Mr. Uh, Šefčik kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze dāmas un kungi. Es gribētu pateikties par man doto vārdu un es gribētu izteikt dažas piezīmes par šo diskusiju. Man šķiet, ka e, šeit e, valda tendence paplašināt Stokholmas programmu. E, es dzirdēju pieminam tiesības uz darbu, uh, Piemēram, es esmu lielāko daļu no savu mūžu pavadījis valstī, kur tiesības uz darbu nozīmē pienākumu strādāt. Un, ja runājam par konkurenci, tad, tad, kad mūsu valstīs valdīja sociālisms, mēs nebūtu nebijām konkurētspējīgākie. Es gribētu jūs par to brīdināt. Es domāju, ka pietiek ar to, ka vienkārši nav diskriminācijas, ka ir brīva izvēles brīvība. Uh, mēs varam pieteikties uz jebkuru darbu un būt konkurētspējīgi, lai šo darbu dabūtu. Ja runājam par vērtībām, tad man pat lielākā vērtība ir brīvība, jo galbeigās tas taču ir Eiropas tiesību uh, vecais labais trešais pīlārs. Jo, ja ir šī lēmumu pieņemšanas brīvība. Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt ekonomikas stabilitāti, tas nozīmē, ka mēs varam veidot sistēmu, kas ir humāna. Nevis pret tiem, kas ir slinki, bet pret tiem, kuriem ir nepieciešams darbs. Solidaritāte nav atbalsts sociāla inženierijai. Paldies! Okay, um... Paldies, Alevras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos piebilst, ka diskusijas par vērtībām ir ļoti būtiskas. Tās uh, eh, dod mums prieku, taču mums vēl vairāk ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Mums vajadzētu spriest par konkrētiem pasākumiem, kā piemēram aizsargāt uh, Eh, cilvēkus, kas eh, dzīvo mūsu sistēmas tā saucamajās pelēkajās zonās. Pašlaik eh, izšķiroši svarīgi ir konstatēt, ka starp Eiropas iedzīvotājiem ir tādi cilvēki, kas saskaras ar ļoti lielām grūtībām. Šiem cilvēkiem nav iespējas izmantot mūsu tieslietu sistēmu. Piemēram, manā valstī ir jāsākas tiesas procesam par uh, bērnu seksuālu izmantošanu. Šajā tiesas procesā ir apsūdzēti vecāki un arī cilvēki, kas ir izdarījuši šo noziegumu. Taču tajā pašā laikā atsevišķiem cilvēkiem netiek dotas tiesības izmantot uh, šo tiesas procesu un izmantot tiesības, kas ir paredzētas šajā tiesas procesā. Ir tādi cilvēki, kas patiešām ir izslēgti no mūsu sabiedrības, kuri nevar izmantot uh, mūsu uh, ekonomiskās iespējas, kuriem nav šādu iespēju uh, gūt atbalstu, gūt atbalstu tiesas procesā ir tādi indikatori, kas tiek izmantoti mūsu tiesas procesā. Es domāju, ka šādus indikātorus varētu arī izmantot, lai norādītu uz trūkumiem mūsu tiesu sistēmā. Šādā veidā mēs varētu eh, redzēt, kuriem cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība. Galu galā Tiesu sistēmā pastāv dažādas iespējas, kā aizstāvēt eh, cilvēkus no citām valstīm, kas eh, kaut kādu iemeslu dēļ ir ekonomiski vai sociāli izslēgti no sabiedrības. Cilvēki, kas dzīvo kādā citā valstī, arī viņiem būtu jādod iespēja izmantot eh, visas tiesības, kas viņiem ir piešķirtas tiesas procesā. Uh, Ja viņi nerunā pietiekami labi konkrētajā valodā, tas nenozīmē, ka e, to var vērst pret viņiem. Es domāju, ka mūsu sistēmai vajadzētu būt efektīvākai. Es domāju, ka tā var efektīvāk funkcionēt. It ja īpaši mums ir jādomā par atsevišķu individu un e, individu grupu aizsardzību. Lielas paldies! Es domāju, ka tieši par šādiem jautājumiem mēs spriežam ar vien vairāk. Cerams, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu šī attīstība ies uz priekšu ātrāk. Barholces kundze, iepriekšpēdējā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka es vēlreiz drīkstēju izteikties. Es eh, gribēju piebilst vēl kādu uh, punktu. Uh, Šeit ir runa par izvērtējumu. Esmu liberāla politiķa un esmu arī feministe. Jā, mēs dodam jums eh, vēlreiz vārdu, tāpēc, ka Zviedrija pašlaik ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Liels paldies, ka man ir eh, dota šī izdevība. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības nākotnē ir svarīgs kāds konkrēts jautājums. Galu galā mēs uh, pārstāvam ļoti daudz sievietes un uh, vīriešus uh, Eiropas Savienībā. Mēs aizstāvam sieviešu tiesības, arī politikas darbā šīs tiesības ir ļoti būtiskas. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt uh, aicināt uh, dalību valstis uh, mudināt sievietes vairāk iesaistīties politikā. Uh, Galu galā, e, tā kā sievietes pārstāv pusi no mūsu sabiedrības, viņām vajadzētu būt attiecīgi pārstāvētam arī institūcijās. Varbūt to varētu uh, iekļaut arī Stokholmas programmā, proti šeit es domāju vārdarbību pret sievietēm. Mums ir jāvēršas pret šo fenomenu. Es zinu, ka šis jautājums tiek uzskatīts par prioritāti, un tā noteikti ir prioritāte sievietēm, kas saskaras ar šādu vārdarbību. Uh, bet jebkurā gadījumā vajadzētu nodrošināt, lai šīs sievietes nejustos vienas, lai viņas justu sabiedrības atbalstu, lai zinātu, kā tikt galā ar šo drausmīgo situāciju. Vēl kāds jautājums, ko vēlējos pieminēt. Daži jau eh, šo jautājumu pieminēja savās uzrunās. Es gribētu runāt par kristiešu vērtībām. Ir tādi reģioni, kur sieviešu tiesības tiek vērtētas citādi nekā kristietībā. Taču kristietībā sievietes tomēr tiek uzskatītas par pietiekami prioritārām. Ce qui est sûr, c'est que euh, l'égalité homme-femme, c'est un sujet évidemment capital. Skaidrs, eh, vienlīdzības ar vīriešiem sievietēm ir kaut kas ļoti svarīgs, un esmu ļoti apmierināts, eh, ka Spānijas prezidentūra padarīja šo jautājumu par vienu no savām prioritātēm savas prezidentūras laikā. Tad, eh, tad tādā veidā mēs varēsim turpināt mūsu iesāktos darbus. Ja mēs beigsim diskusiju ar Gžiba kungu stāsnos no Polijas. Prieksētētājs kundze līdz priekšsētētāja kungs. Es gribētu uzrunāt savus kolēģus, tos kolēģis, ar kuriem vēl nesen strādāju kopā. Es gribētu arī pateikties Viedrīs prezidentūrai par šo sanāksmi. Paldies par Stokholmas programmas izstrādāšanu, paldies par to, ka nācat klajā ar šo programmu tik ļoti saulēcīgi. Mums patīk arī tas, ka šī programma turpina viss iepriekšējās, atverot arī jaunas sadaļas. Tomēr mums ir jāpatur prātā šis jautājums par progresu. Tas, kas ir tā kā progresīvs šajā programmā, kas ir solis uz priekšu, tas ir arī ierobežojoši. Ja, ja mēs runājam par iekšējo drošību no vienas puses, tad no otras puses ir arī kaut kādi ierobežojuši faktori, kas mūsu tiesības ierobežo. Teiksim, ja parādās kaut kāds terorismu uzbrukuma drauds. Un, ja šādi draudi tiek atkārtoti, tiek veikti attiecīgie mēri, ievies, teiksim, biometriskās pasas, vai tas ir kaut kas labs, vai arī tas ir ierobežojums? No vienas puses tas ir vajadzīgs, no otras puses tas ir ierobežojums. Mums ir jāsniedz vairāk informācijas par eh, sevi. Kaut vai darbojoties ar šiem pasēm, mēs sevi ierobežojam, atdodam savus datus, bet tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu drošību. Un vai tiešām vienmēr ir jāpanāk šāds kompromiss? Arī migrācijas jomā No vienas puses mēs lasām, ka mums ir jāveido patvērumu politika, kas būtu tāda visaptveroša. Līdz ar to mēs eh, Eiropu padaram par drošāku vietu. Jo, ja mēs nekontrolēsim migrāciju, tad eh, varētu notikt kaut kas nelabojams. Mēs jau zinām, cik ļoti sarežģīta situācija ir Eiropas dienvidos, cik ļoti grūti ir pārvaldīt visus šos procesus ar migrāciju. Un varētu domāt, ka mums ir nepieciešams vairāk eh, strādāt ar valstīm, no kurienes nāk šie migranti. Te dažādi iemesli valstīs, izcelsmes valstīs, no kurienes nāk šie migranti. Varbūt tur nav vēdiena vai ūdens, varbūt mums pirmām kārtām vajadzētu risināt jautājumu tur palīdzot šīm valstīm, un tad mums nebūs šīs migrantu plūsmas. Tālāk par konfliktiem. Uh, Es gribētu jums atgādināt, ka mums ir kaimiņu valstis, piemēram, Polija robežojas eh, ar valstīm, kas ir Schengens sistēmā. Mēs tagad esam ieguvuši pārvietošanās brīvību, ļoti viegli mums ir braukāt iekšēji pa Eiropu, bet mums ir arī citas valstis, kā piemēram eh, Baltkrievija, Krievija, kas mūs apsūdz, ka mēs esam izveidojuši jaunu dzels priekškaru, kaut kādu nepārvarams cienu. Uh, Eh, tagad ir jādod viņiem iespēja mācīties no Eiropas projekta, ka vajadzētu dot viņiem eh, Eiropas perspektīvu, vajadzētu viņiem nu, piedāvāt eh, civilizēts veids, kā šķērsot robežu, lai varētu iepazīties ar mūsu vērtībām. No otras puses, atkal viņi it kā rada kaut kādu bīstamību un apdraud mūsu Schengens sistēmu. Lūk, tāda ir problēma būtība. Eiropas Savienībā mēs bieži runājam par tām problēmām, kas mums ir šķietami uh, svarīgas mums iekšā esošajiem, bet mēs mm, nedzīvojam vakumā. Mums ir citi, eh, kas arī skatās uz mums, un Eiropas Savienība grib saglabāt eh, viņiem eh, tuvību ar šiem citiem. Maintenant, euh, je vais passer peut-être la parole à notre euh, rapporteur pour qu'il puisse euh, répondre. Tagad došu vārdu mūsu referentam. Varbūt eh, jūs varētu reaģēt uz eh, komentāriem. Paldies! conjunta y gracias a todos los miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Priekšsēdētāji, liels paldies eh, visiem deputātiem no visiem parlamentiem, kas uzstājās šajā diskusijā. Uzskatām, ka šī diskusija bija ļoti laba un liederīga. Protams, šādā diskusijā parādās atsevišķi jautājumi, kas ir svarīgāki par citiem, un šie jautājumi tika atkārtoti atkal un atkal. Mēs dzirdējām brīvība, drošība, vienlīdzība, plurālisms. Šīs idejas būtiski caurvija visas runas, kuras mēs dzirdējām šeit. Un tiešām šīs lietas ir fundamentāls. Tas veido visu Eiropas eh, brīvības, drošības un tiesiskuma konstrukciju. Visi šie vārdi ir saistīti ar konstitucionāliem aspektiem arī. Šiem vārdiem ir arī vēsturiska nosīme. Šobrīd Eiropa cenšas izveidot tādu tā kā uh, kopsaucēju, cenšas uh, ņemt bāzi konstitucionālās uh, tradīcijas, tomēr vecās iestrādes nekur nepazūd. Dalībvalstis arī nekur nepazūd Eiropas Savienībā. Dalībvalstu atsevišķās konstitūcijas arī netiks anulētas vai, un netiks arī iestrādātas Eiropas Savienības konstitūcijām. Arī valstu tiesiskās sistēmas turpinās darboties un eksistēt. Aizsardzības līmeņi vēl vairāk palielināsies. Drošības eh, līmeņi, drošības sistēmas tiks uzlabots, līdz ar to mēs kā pilsoņi būsim labāk aizsargāti. Tāpēc ir jāņem vērā visi viedokļi par brīvībām un tiesībām. Ir interesanti izstudēt visas šīs konstitucionālās realitātes, kas eh, caurvīja Eiropas konstitucionālā situācija, jo mums ir atsevišķi dalība valsts, savas konstitūcijas, tās visas dod ieguldījumu kopējā mūsu būvē, un rezultātā mums veidojas eh, drošības un tiesiskuma teritorija. uzklausot deputātu teikto, mēs eh, dzirdam arī dažādas viedokļas. Dažkārt šie viedokļi ļoti pretrunīgi. Bet par reformām mēs runājam jau desmit gadus. Vismaz desmit gadi ir ilgusi šī reforma diskusija, un mums ir nepieciešami visi šie desmit gadi, lai izkristalizētu mūsu viedokļus, lai formulētu mūsu ambīcijas. Uh, Eh, līdz mēs spējām uzrakstīt un noformulēt Lisabonas līgumu. Es ļoti ceru, ka mēs tagad varēsim pāršķirt labs pusi, mēs eh, varēsim izveidot kopsaucēju, mēs nonāksim pie vērtībām un tiesībām, kas, eh, kur mums viedoklis ir vienāds. Es domāju, ka mums šīs vērtības un tiesības ir jāgarantē ne tikai tāpēc, ka mums tās ir jādod pilsoņiem, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi. Šeit šīs vērtību un tiesību aspekts kļūs vēl plašāks Mēs veidojam jaunu kopienu, kur valda jā, tiesības un, un vērtības, kas ir visiem kopīgs. Un tā desmit gadu ilgusī diskusija par tiesībām. Šeit ir saikne arī ar pamatiesību hartu. Atsevišķi runātāji teica, ka valstīs nevienmēr ir pamanāms entuziasms šīs hartas pieņemšanā. Tomēr lielākā daļa ir akceptējuši šo hartu un tā veido šī harta veido neatņemamu sastāvdaļu Lisabonas līgumā. Matiesību harta. Tā izriet no Eiropas Savienības dibināšanas līguma. Šajā hartā Eiropas Savienība ir guvusi iespēju funkcionēt un arī veidot pamatu tiesību respektēšanai. Tomēr joprojām mēs dzirdam arī atsevišķus pretrunīgus viedokļus un tieši konkrēti ar šo hartu. Hartā tomēr ir kaut kāda minimālā platforma, kaut kādi ētiskie standarti, kas ir eh, saprotami pilsoņiem, kas padara eh, šo pilsoņu dzīvi labāku. Esmu pārliecināts, ka šīs diskusijas rezultātā mēs saņemsim kaut ko vērtību un pamatiesību harta nes ļoti daudz garantijas, ļoti daudz solījumus dalībvalstu pilsoņiem. Un es ceru, ka mūsu pilsoņi saņem šo pozitīvo signālu. Un pilsoņi noteikti gribēs eh, redzēt situāciju, kad viņa tiesības vēl vairāk vairojas un ka tās ne tikai tiek vairojas skaitliski, bet arī tiek aizsargātas. Mūsu dokumentos mēs atsaucamies uz dažādām problēmām. Visas problēmas, protams, ir būtiskas, jo tās viss ir saistīts ar mūsu mērķi veidot brīvības, droš, drošības un tiesiskumu jomu. Šeit eh, ir jāatsauc atsaucas uz Amsterdams līgumu, tad Māstriks līgumu, jo tieši Māstriks līgumā pirmajā embrioniskajā formā parādījās ideja par kopīgo brīvību, drošību un tiesiskumu, tālāk Tamperes programma, tad Hāgas programma un tagad atkal jauna labs puse Stokholmas programmas ietverā. Mums tagad tiks veidots tiešām patiesas Eiropas politikas. Nebūs vienkārši atsevišķu valdību kaut kādas akcijas. Un parlaments tiks iesaistīts nepārtraukti. Būs konstanta Eiropas parlamenta iesaiste un sadarbība līdz ar to arī ar nacionālajiem parlamentiem. Šeit ir vesela rinda jautājumu, ir arī grūtības. Bet par to mēs arī cenšamies runāt Stokholmas programmā kur ir liks pamats eh, kopīgai brīvības, drošības un tiesiskuma jomai. Noteikti jārespektē atsevišķu valstu konstitucionālās eh, tradīcijas, par to jau es runāju sākumā, bet ir arī problēmas, eh, kur katra atsevišķa valsts varbūt nevarētu efektīvi risināt viena pati. No vienas puses ir jāiet. Jā